Il Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno. Labrīt visiem, labrīt komisāris kundze, sveicam padomjas pārstāvis un visus deputātus. Uzsākam mūsu debates, sēdi pasludinu par atklātu. Pirmais darba kārtības punkts ir Sofijas Intveldes ieteikums par projektu padomjas lēmām par to, lai noslēgtu līgumu starp ASV un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu ASV iekšzemes drošības departamentam. Došu vārdu referentei Sofijā Intveldē. Četras minūtes. Paldies, priekšādātāji, labrīt visi. Esiet sveicināta komisāri. Šodien mēs noslēdzam procesu, kas sākās 2003. gada martā. Mēs strādājam pie šī nolīguma jau deviņus gadus. Uh,